turpretī mēs savējās nevienmēr. Es tomēr ceru, ka mēs varēsim parakstīt labu nolīgumu. Paldies visiem kolēģiem, kas piedalījās diskusijās. Paldies, turpina priekšsēdētājs. Paldies, Hanes. Un gribēju tevi uzslavēt par tik labu ziņojumu, un debats arī bija visnotaļ auglīgas. Tagad esam noslēguši šo darbu kārtības punktu. Balsosim rītdien 12.00. Nākamais darba kārtības punkts ir komisijas priekšsēdētāja vietnieces un augstās pārstāvs paziņojums par situāciju Eģiptē. Man paziņoja, ka augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos nevarēja ierasties, viņu pārstāvēs Kipras ārlietu ministre Kazakumanu Keskundze un gribēju jūs sveikt mūsu plenārsēžu zālē. Ministras kundze, došu jums vārdu. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšstādātāji, godātie deputāti. Mēs ar lielām pašām sekojam, kā attīstās vietējā politiskā situācija Eģiptei. Pagājušas nedēļa tur notika vardarbīgas sadursmes demonstrācija laikā, un to rezultātā vairāk cilvēku gāja bojā un vairāk simti tika ievainot. Situācijas ar prezidentu Morsi atbalstītājiem galveno opozīciju, Nacionālo glābšanas fronti šiet ir pilnīgi bloķējusies. Tālākus protestus aicina abas nometnes. Excuse me. Es atvainojos, saka Kozāku Markulis kundze. Prātā nāk mieru nedodošs jautājums, kas notiek ar Ēģiptes demokrātisko uh, procesu. Uh, Pirmdien mēs apspriedām situāciju Eģiptē ārlietu padomē. Ministri vienojas par to, ka mums ir jāpanāk situācijas nomierināšanās un jāpanāk visaptvarošs dialogs, lai rastu risinājumu, pamatojas uz konsensu un visu iesaist. Un nav šaubu par to, Eģiptē ir nepieciešama spēcīga konstitūcija, kas pārstāv visus eģiptiešus. Godātie deputāti! Iesākumā gribētu rezumēt dažus notikumus, kas novaduši pie šīs politiskās krīzes, kas dziļi šķēļ Eģiptes sabiedrību. 22. novembrī prezidents Morsi nāca klajā konstitucionālo paziņojumu, kurā citas starpā viņš prezidenta amatu paziņoja ārpus tiesiskās kontrolas. 30. novembrī tika pieņemta konstitūcijas projekts, uh, islamistu vadītāja konstitucionāla asamblējā un tika piedāvāt prezidentam. Sabiedrības referendums par konstitūciju tika izsludināts 15. decembrī, un tad abas nometnes sāka demonstrēt, demonstrācijas sākotnēji tās bija miermilīgas, taču, diemžēl, pagājušajā nedēļā tās izvērtās par vardarbīgām demonstrācijām. Pagājušas ceturtdien prezidents Morsi uzrunāja tautu, aicinot sarunas uz sarunām. Tomēr viņš nesvītroja konstitucionālo deklarāciju un saglabāja noteikto referendumu datumu Nacionālā glābšanas fronte, ja galvenā opozīcija iesaista liberālas un sekulāras partijas, tai skaitā arī bijušos prezidenta amata kandidāts Amra Musa un Mohamed Elbaradei. Viņi atteicās piedalīties šais sarunās, jo neviena no viņu prasībām netika apmierināta. Tātad netika svī, svītrot konstitucionālā deklarācija un netika arī atcelts konstitucionālais referendums un radīta jauna konstitucionālā asamblē. Sēsdien uh, E, saskaņā ar plānoto dialogu tika apvienot 60 politiskie uh, spēlētāji, taču nepiedalījās Nacionālais uh, e, glābšanas uh, fronte. Prezidents Mursi atteicās no sākotnējās konstitucionālās deklarācijas, taču viņš uh, paturēja referendumu sākotnē datumu. Un tagad demonstrācijas turpinās. Uh, gan, pār, gan no Moras piekritēju, gan arī pretnieku puses, taču tas ir mierīgāks. Šodien tika paziņots, ka viss piedalīsies konstitu, konstitucionālajā referendumā, un tas šim balsojumai piešķir, piešķir jaunu leģitimitāti. No ekonomiskā viedokļa Ēģipte uz, mē, Ēģipte uz mēnesi tiek sals, iesaldēts starptautiskā valodas fonda aizdevums. Mēs skatīsimies, kā situācija attīstās tālāk. Godātie deputāti, augstā pārstāve komisijas priekšstādā vietniece Kētī Ešte un arī īpašais Eiropas Savienības pārstāvis Bernardino Leon un Eiropas Savienības delegācija Kairo ar vienu ir uzturējuši kontaktu ar galvenajiem politiskajiem spēkiem tā skaitā arī ārlietu ministru Mohamedu Āmru. Tika nodota vēstījumi par to, ka ir jānomierina situācija un jāvirstā uz samierināšanos. Ņemot vērā uh, saspīlējums starp piesaistītajām pusēm un jūtīgumu no abām pusēm par ārējo spēku iesaisti, kā zināt, pagājušas trešdiena augstā pārstāve vicepriekšsēdētāja Eštone savā paziņojumā uzsvēra, ka Eģiptē jāturpina savas demokrātiskās pārmaiņas un aicināja visap, uz visaptvarošu dialogu. Atgriežoties pie man sākotnēja jautājuma par Eģiptes demokrātisko uh, procesu, demokrātijas izveide nav, nenotiek viens dienas laikā. Daudz no jums ir pie, esat piedzīvojuši šos procesus jūsu pašu valstīs. Jūs zināt, ka ilgspējīgas padziļināts demokrātijas izveide il, ir ilgstošs process. Tas paredz nopietnu darbu, apņemšanos, neatkāpšanos un arī pacietību gan vietējā līmenī, gan ārpus savas valsts robežām. Dažkārt tiek spērti tādi soļi un patākumi, kas eh, vēlāk atskatoties tiem nav uzskatām par labvēlīgiem. Kā jau norādīja kolēģi ārlietu padomē pagājuši pirmdien, pārēja ar vien ir uh, sarežģīta un tā pārēdz izšķirošas lēmums. Tomēr jāņem vērā opozīcijas prasības. Es uzskatu, ka šis paziņojums ļoti labi raksturo situāciju Ēģiptē un tagad valsts eh, vadītājiem kopā ar opozīciju ir reāli jāiesaistās visaptverošā dialogā, lai rastu uh, visiem pieņemamu risinājumu, lai tā arī atjaunotu uh, uzticēšanos tam, ka Eģipte ir nostājusies uz demokrātijas ceļa. Un vēlreiz uzsveru, ir ārkārtīgi svarīgi, lai Ēģipte uh, sev nodrošināt tādu konstitūciju, kas pārstāv visus eģiptiešus un nodrošina cilvēku tiesības visiem neatkarīgi no viņu eh, ticības, dzimuma vai jebkādiem citiem apsvērumiem. Cilvēki Tahrīra laukumā ir zaudējuši dzīvības, cīnoties, pamatot cīnoties par saviem politiskiem, socioekonomiskiem tiesībām. Neaizmirsīsim to. Godātie deputāti! Ēģipte pat labāk saskaras ar ārkārtīgi jutīgu situāciju, taču ēģiptiešiem pašiem ir jārod atbildi. Ēģipte pieder ēģiptiešiem, un mēs nedrīkstam un arī nevaram uzspiest savu risinājumu. Tas, ko varam darīt tagad, ir atbalstīt Ēģipti, demokrātiskajā procesā, un Eiropas Savienība arī turpināt, aicināt uz visaptvarošu dialogu, uz risinājumu, kas pamatojas uz konsensu. Un, acīm, un skaidrs, ka mums ir arī jāizvarās no jau kāda veida vārdarbības Eiropas Savienībai, arī pavisam skaidri un stingri ir jāpliecina savas gaidas uz demokrātisku pāreju 13. un 14. novembrī eh, pieminot eh, Eiropas Savienības un Ēģiptes darba grupu, kurā daži no jums piedalījās. Tā izveidoja jaunas attiecības starp Eiropas Savienību un Ēģipti, pamatoties uz sociālo tiesiskumu, socioekonomisko attīstību, tiesiskumu, cilvēktiesībām un labpārvaldību. Paldies! Paldies, ministrs Kundze! Un tagad mēs pāriesim pie debatēm. Un uh, vispirms uzstāsies grupa, politisko grupu pārstāvi. Vispirms tautas partijas vārdā prēdes kungs, divi ar pus minūtes. Paldies, eh, priekšsēdētāji, ministra kungs, eh, komisāra kungs. Es vēlētos vispirms apsveikt šīs dienas debātes par to, ka mēs esam veltījuši tās eh, situācijai Eģiptē. Šis ir neatliekamas debatas un eh, situācija Eģiptē tiešām bīstama. Notikuma attīstās ļoti ātri, bet ne tajā virzienā, kādā mēs vēlējāmies. Nestabils demokrātijas veidošanā, balstoties uz eh, likuma vāru un pamatiesību respektēšanu. Katru dienu kas paiet, man eh, ar nožēlu jāsaka, mēs arvien tālāk atvirzāmies no šī mērķa. Un 107 eh, dekrēts to apstiprina. Tas ļauj e, armijas pārstāvjiem arestēt civiliedzīvotājus un nodot tos militāram tribunālam. Un prezidents Mursijas gan atsauc dekrētu, kas padarītu viņu par superprezidentu. Tas notika pēc divu nedēļu uh, kavēšanās un sabiedrības spiedienu. Ēģipte nekad nav bijusi tik ne, uh, nevienota kā pašlaik. Te nav runa par par vai pret, vai cilvēki ir par vai pret eh, prezidentu Mursī. Šeit ir eh, milzīgas atšķirības viedokļos par reliģijas lomu cilvēku dzīvē, un šo plaisu nevarēs tik vienkārši aizvērt, uzspiežot eh, nepieņemamu konstitūciju. Ir īpaši, ja tā ir tapusi bez plaša konsultāciju procesa un ja fundamentālās tiesības eh, netiek garantētas ar šādu konstitūciju. Ir pienācis laiks apturēt autoritārās tendences, ko cenš realizēt Eģiptes režīms. Vienīgā izēja ir būt iekļaujošiem. Pavisam nesen armija atteicās piedalīties sarunās ar opozīciju, bet, un konstitucionālais referendums notiks par spīti visai šai ļoti nelabvēlīgai situācijai. Nav īstas skaidrības par to, kad, kas un kā notiks, nav pat īsti skaidra datuma Diemžēl eh, tas, kas notiek šobrīd Ēģiptē, vairāk atgādina šārādi vai demokrātijas farsu, nevis patiesu demokrātiju. Liels paldies! Tālāk sociālistu un demokrātu grupas vārdā Pancērī kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Pašreizajā politiskā fāze Eģiptē ir kaut kas tāds, kas mums ir pastāvīgi jāuzrauga. Tas, kas notiks nākamajās dienās, mums tas būtu jāizvērtē un jānāk klajā ar zināmām vadlīnijām tā vietā, lai vienkārši pasīvi reģistrētu, kas kad ir noticis. Ēģipte ir ārkārtīgi svarīgs stabilitātes garants visā reģionā, un tieši tādēļ um, tai ir jāspēlē sava loma, piemēram, pamiera noturēšanās ar Palestīnu un Izrēlu. Bet, uh, diemžēl, uh, prezidenta rīcība ir izsaukusi uh, problēmas, kas ir saistītas ar demokrātijas pārkāpumiem. Grūti iedomāties, ka demokrātiska pāreja Eģiptē varētu notikt šādā veidā. Šeit nevar pielietot tādu pie, absolūtā vairākuma pieeja, ka tie, kas uzvarējuši vēlēšanās, var pilnīgi bez konsultācijām uzspiest pāriem savu gribu. Uh, Jāsaka, ka konstitūcijas tekstā ir ļoti daudz trūkumu, tas nepārstāv visu Eģiptes sabiedrību, visu Eģiptes sabiedrības intereses, tas ir ļoti konservatīvs teksts. Mums ir jāprasa uh, uzlabojumi un jāno, jāsamazina armijas loma šajos te procesos. Būtu ļoti žēl, ja Eģipte atkritus atpakaļ savā attīstībā. Un starptautiskai sabiedrībai ir jāiesaistās uh, Uh, vairāk, jo visa pasauli ir iensēta, lai uh, Eģipte uzvarētu demokrātiju. Paldies, tālāk šāks kundze. Alda grupas vārdā. Priekšsēdētāji, paldies, komisārkungs, kolēģi. Šis ir vēl viens aicinājums e, izrādīt līdera vadību no Aštons kundzes. Pavisam nesen e, es. E, apsolīja palīdzību cilvēkiem uh, Ziemeļāfrikā un tuvajos austrumos. Mēs redzējām, kādas ir sekas tam, ka gadu desmitiem tiek atbalstīti diktatoriski režīmi. Un Eiropas Savienībā būtu jārealizē um, vairāk uz vērtībām balstīta politika, sadarbojoties ar šīm valstīm. Ir uh, Šobrīd uh, demokrātiskās sistēmas, jaundibinātās sistēmas tiek uh, pārbaudītas. Uh, eh, Mūrsī ir izdarījis ļoti sliktu soli. Viņš sev ir sagrābis vairāk varas, kā Mubarakam jebkad agrāk ir bijis. Un tieši tādēļ situācija rada bažas un nepieciešama steidzama Eh, krīzes pārvaldību. Šāda vadība, eh, šāda vadība eļi tieši nav eh, pelnījuši. Viņu alkas pēc varas ir pārmērīgas. Ēģipte ir nepieciešama likuma vāra. Kā Eiropa ir atbildējusi uz šo proaktīvo varu sagrābšanu? Tas paņēma veselas vairākas nedēļas, lai augstā pārstāvnāk klājā ļoti vāju paziņojumu Un, eh, starp citu, pasakot, ka uh, eh, iesaldētie aktīvi, uh, Mubarak režīma aktīvi tiks atgriezt Eģiptē. Ļoti nepareizs brīdis, kad šās paziņojums ir ticis izdarījis. Kad cilvēkiem mūsu kaimiņu uh, klājas labi, arī mums klājas labi. Uh, Bet ir svarīgi nodrošināt universālās tiesības visiem eģiptiešiem. Eiropas eh, Savienībai ir jābūt šeit stingrākai. Mums ir jāpilda savi solījumi, kas attiec uz referendumu un jebkuru attīstības scenāriju. Mums ir jābūt eh, daudz aktīvākiem, vai arī jābeidz izlikties, ka mēs vispār izvirzam kādam kādus nosacījumus. Paldies, Šāks kundze! Tālāk zaļo grupas vārdā Sargentīni kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Ko jūs uh, darāt tad, kad jūsu draugs mēģina darīt kaut ko pavisam dīvainu un jūs nesaprotat, kādēļ viņš to ir nolēms darīt? Ko jūs darāt, kad kāda valsts mēģina atrast ceļu uz demokrātiju, bet ir tik polarizēta, ka nav iespējams vienoties par kompromisiem? Nesenā Reštons kundze un darba grupa bijām Ēģiptē un satiekoties ar parlamentāriešiem, es redzēju, ka pretimnākšana un kompromisa meklēšana izteikšana eh, un citu viedokļu uzklausīšana īstenībā nav pieņemama šajā valstī. Viņiem eh, nav tāda uzvedības kultūra. Nu, šķiet, ka tur kaut kas ir nogājis greizi. Es esmu ārkārtīgi nobažījusies par to, ko dara prezidents Mursī. Bet ja kāds uh, draugs dara kaut ko traku, jūs viņam pasakāt, nu, ka tas īsti neies krastā. Un eh, ja Mursī pēc trim nedēļām ir gatavs pieņemt šo jauno konstitūciju, uh, tas ir vienkārši neiespējami. Bet ja jūsu draugs turpina darīt kaut ko traku, jūs mēģināt viņam palīdzēt, jūs mēģināt viņu uh, vest uz pareizā ceļa. Es ceru, ka Eiropas demokrātija parūpēsies, lai uh, Eģiptē atkal valdītu tiesisks valsts principi. Es lūgtu uh, eh, Eštonis kundzei um, turpināt risināt šo situāciju, nenobīties, bet parūpēties par to, lai demokrātija šajā valstī rastos. Tas jau nenotiek vienas dienas laikā. Yes, Judith, Paldies. Tālāk. Eh, Tānakungam vārds priekšsēdētāja kundze. Viss vēstures studenti zina, uh, ka revolūcija nav transformācija, bet pārēja. Nevarēja jau sagaidīt, ka Eģipte varēs izveidot eh, vienas dienas laikā demokrātiskas eh, institūcijas, taču Mursijas rīcība ir nosodām. Jaunai konstitūcijai būtu jāiet tālāk par viņa eh, muslimu, brā, musulmaņu brālības interesēm. Viņš cenšas sagrābt varu un uh, nostādīt sevi augstāk par uh, likumu. Tāds ir tas fakts, un uh, cilvēki tam pretojas. Un tieši tas arī piespied viņu atsaukt savu pārsteidzīgo dekrētu. Nu, interesanti, vai opozīcija piedalīsies jaunajā referendumā vai to bo boikotēs. Protams, eh, mēs apsveicam to, ka darba grupa bija eh, Ēģiptē un solīja ekonomisko palīdzību apmaiņā pret eh, demokrātisku attīstību. Tālāk mēs nedrīkstam aizmirst par koptu kristiešiem, kurus apdraud gan, uh, gan valdības locekļi, gan viņu pašu tautieši eģiptieši, kas pārstāv musulmaņu ticību. Paldies, un tālāk eh, Belderkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Pagājuši nedēļ un šonadēļ es esmu uh, runājis ar kristiešu minoritāti Eģiptē, un es esmu sapratis, ka viņi ir uh, absolūti pret jauno konstitūcijas projektu, un paldies Dievam, viņi nav vienīgie. Uzmanīgi iepazīstoties ar šo teksta uzmetumu, ir skaidrs, kādēļ kristieši un uh, sekulārās grupas Eģiptē tik aktīvi vēršas pret šo tekstu, ko ir radījusi mūsu musulmaņu brālības spalva. Nu, daži piemēri ilustrācijai. 219. pantā tiek runāts par šarija piemērošanu un kodifikāciju, un 4. pantā tiek runāts par Al-Azhar klēriķu augsto padomi, kas būs vienīgā autoritāte, lai varētu interpretēt un kontrolēt šārija likuma ievērošanu. Un šis pāns eh, paredz arī to, ka šie eh, islama. Mm Eh, skribenti būs vienīgā juridiskā likumdošanas eh, un izpildu vāra. Ne vairāk, ne mazāk. Nu, ko tad eh, padomu un komisija domā par šo scenāriju, ko drīzāk ir rakstījis Mohameds Badejs, musulmaņu brālības līderis, nevis prezidents Mursī? Paldies, un tagad došu vārdu Marisai Matieskundzei. Paldies, Eģiptes prezidents Morsi grauja arā pavasara ieguvums virzoties uz eh, totalitārismu. Viņš uzskata, ka viņa pilnvarām nav jābūt pakļautām tiesu eh, kontrolei un eh, arī karaspēka izmantošana ros, rada bažas. Uh, spiežot uz savu konstitucionālo reformu, viņš tikai liecina par savu totalitāro virzību. Turklāt uh, militārie spēki ir iesaistīti demonstrantu apspiešanā. Šādi rīkojoties, uh, Morsi kungs izdara bīstamu precedentu mēģinot uh, panākt savu konstitūciju, kas tika izveidota deviņu dienu laikā. Uh, šis prezidents neliecina ne par kādu demokrātisku virzību. Vēl bija citi divi kandidāti, kas saņem 20% balsu, un vēl divi kandidāti, kas saņem 10% balsu. Morsi bija saņēmis tikai 50, pat mazāk procentu balsu. Tā tad. Uh, Eh, ārā pavasaris bija viesa cerības, cerēsim, ka Eģipte taču ne, nevirzās uz ļoti tumšu ziemu. Paldies, Marise. Tagad Malcera kungs, vien minūti. Priekšsēdētāja kungs, prezidents Mursī Eh, grib par katru cenu panākt šīs jaunās konstitūcijas pieņemšanu. Un es domāju, ka tas ir tikai pirmais solis ceļā uz islama diktatūru. Jāsaka, ka mums atkal ir jāsāk runāt par reliģijas lomu un šķiet, ka, diemžēl, vienošanās ir pakļauta neveiksmēji šī kādreiz tik cerīgā valsts tagad atrodas uz pulvera mūcas. Jāsaka, ka tur ir pilnīgs juridisks juceklis, sašķelta sabiedrība un ļoti slikta ekonomiskā situācija. Demokrātiskie principi tiek mīdīt kājām un jāsaka, ka cilvēki, kam e, nav darba, īsnībā par to tik daudz nemaz neinteresējas. Tālāk e, demonstranti tika uh, Mm, nolamāti, kā mm, kristieši, kas vēršas pret šāriju uh, un demonstrācijas tik nežēlīgi apspriest, bet Eiropas Savienībai vajadzētu vairāk domāt par kristiešiem šajā valstī. Paldies! Paldies, Nolcera kungs, saka priekšsēdētājs. Līdz ar to uh, grupu vārdā uh, deputāti, ir uzstājušies, un tagad indalīja runātāja Gabrielas kundze, divas ap pusminūtes. Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi! Vispirms varam sacīt, sa savienībai jābūt aktīvai un arī turpmāk ar vēl lielāku drošsirdību jāiestājas par vērtībām sadarbībā ar Eģiptu. Divi skaidri vārdi - modrība un dialogs. Uh, Mums ir jānosūta vēstījums pirmkārt Ēģiptes valdībai. Nu jau pirms gada jūs nostājāties uz demokrātijas ceļa. Šis ceļš nav viegls, jaunas uh, institūcijas, vēlēšanas. Tas viss nav vienkārši, taču nepievērsieties e, vecajiem autoritārajiem uh, uh, valdīšanas uh, veidiem. Uh, bet intensificējiet uh, politisko dialogu. Nav mūsu uzdevums uh, kritizēt Eģiptes valdību, taču mēs iestājamies par cilvēktiesībām. Un vēstījums uh, Eģiptes iedzīvotājiem. Mēs iestājamies par jums, kas cīnāties par demokrātiju. Aicinu visus uh, nacionālās uh, iesaistītās puses uh, ies, strādāt pie tā, lai tik nodrošināt cilvēktiesības demokrātiskā virzība un lai arī sievietes tiktu iesaistītas dialogā un attiecīgās atbildīgās personas ekonomikas veidošanā. Ēģipte būs tikai vinētāji tad, ja tā ieguldīs jauniešu izglītošanā un vēstījums. Uh, Um, Eiropas Savienības vadītājiem. Ēģipte mums ir svarīgs sadarbības partneris. Darba grupas starp Eiropas Savienību un um, Ēģipti, kuras pirmā sanāksme notika 14. novembrī Kairā. Priekšstādātājs uh, pārtrauc, vai jūs varētu man uzklausīt, lūdzu? Saka, priekšstādā ir problēma. Uh, Eh, tūki netiek līdzi jūsu runas ātrumam. Varbūt tu varētu uzstāties mazliet, runāt mazliet lēnāk. Paldies, saka eh, Gabriela kundze. Mēģināšu uzstāties lēnāk. Pirmā sanāksme eh, darba grupai starp ES un Eģiptu notiek 14. novembrī. Tas ir vienīgais veids, kā nodrošināt mūsu kopīgo mērķi - miera, miera stabilitāti un uh, cilvēku tiesību un tiesiskumu principu ievērošanu. Šī darba grupa ir paredzējusi ies, iesaistīt visus uh, demokrātiskā ceļa nostājušos politiskos spētu, spēkus, lai veicinātu Eiropas Savienības un ekonomikas prioritātes gan uh, Eh, ekonomikas, eh, gan citās sfērās. Mēs vēlamies, lai tiek nodrošināts darba vietas un eh, investīcijas, kas nāks par labu visiem. Mēs ceram, ka mūsu stiprinātā partnerība ar Ēģipti var stāties pretī izaicinājumiem, taču, lai tas notiktu, kā jau sacīju, uh, Dialogam un cilvēku tiesību ievērošanai ir jābūt pamatprincipiem Ēģiptes transformēšanās procesā. Paldies, paldies, Marija. Uz otru minūti Gomešs kundze lūdzu. Jā, Ēģipte saskaras ar bīstamu atkrišanu atpakaļ nedemokrātiskajās metodās. Prezidents Morsī un eh, militārie spēki uzņemas lomas, kas nav saskaņotas ar demokrātiskiem centieniem. Demokrātiskie spēki, kas tagad dzimst, ir tieši tie, ar kuriem mums ir jārunā, tie, kas protestē Tahira laukumā. Konstitūcija, kas pat laban ir spēkā, neaizstāv pamatbrīvības sievietes un uh, vairums iedzīvotāji arī reliģiskās minoritātes iestājas par šīm pamatiesībām. Īstenotais grafiks ir apšaubāms un tas patiesībā prezidentu un viņa konstitūciju nepadara leģitīmākus. Mums ir jāmēģina novērst autokrātisko režīmu Ēģiptē. Mēs nedrīkstam arī pieļaut eh, ekonomisko sabrukumu šai valstī. Būtiski svarīgi nodrošināt kārtību iedzīvotēm. Mēs zinām, ka demokrātiskie procesi aizņem daudz laiku un ar vienu pastāv draudi šādās situācijās. Mēs vēlamies, lai Eģipte būtu demokrātiska valsts, tas ir svarīgi šim reģionam. Valdībai, vadībai ir jāiestājas uz demokrātiju, jā, par demokrātiju, kuras dēļ jau tik daudz eģiptieši zaudējuši, atdevuši savu dzīvību. Mums Eiropas Savienībā jāsaka, ka demokrātija Eģiptē ir būtiska un, un prezidentam Morsi ir jāievēro Eģiptes starptautiskās apņemšanās, tā skaitā arī cilvēktiesības priekšsēdētājs. Es, Anna, iepriekš tev nepārtraucu, taču tūkiem arī tavā gadījumā nebija viegli tūkot, tāpēc lūkšu runātājus nerunāt pārāk ātri. Mūsu rīcībā ir ārkārtīgi profesionāli tūki, tomēr arī viņiem nav viegli Eh, izsekot eh, runātājiem, kuri divās minūtēs grib iekļaut eh, tādu runas saturu, kas reāli satilst tikai četrās minūtēs. Tā tā aicinu jūs izteikties tā, kas tikai, ka būs jūs vieglāk tūkot. Paldies, Desarnes kundze. Mēs saprotam, ka situācija Eģiptē ir ļoti bīstama, ir politiskā, ekonomiskā krīze, demokrātiskā, institucionālā krīze Es domāju, ka ir īstais brīdis uzdot jautājumus. Kas tad būs tas referendumā apspriežamais teksts? Iespējams, ka tas pavērs iespējas dažādam traktējumam un īpaši attiecībā uz līdztiesības ar sievietēm vīriešiem, minoritāšu tiesību aizstā, aizstāvību, pilsonisko brīvību aizsardzība. Man tiešām uztrauc uh, uh, milzīgās viedokļa atšķirības starp uh, islāmistiski noskaņotiem un neislāmistiski noskaņotiem cilvēkiem. Ēģiptieši uh, man vakar stāstīja, ka viņiem nekas nav teikts par referendumu. Jā, mums ir tiesības uzdot jautājumus. Es domāju, prezidentam Morsiem būtu. Uh, jāliecina par to, ka viņš ir gatavs iesaistīties dialogā. Mēs pamatoti varam gaidīt tādu žestus no prezidenta kā referenduma atlikšanu, piemēram. Es domāju, ka demokrātija ar varu nevar izveidot, un attiecībā uz Eiropas Savienību, kā sacījāt, ministra, Eiropas Savienība nevar neko uzspiest Eģiptei, taču tā var runāt un nākt klajā ar zināmām prasībām. Paldies! Nākošais runātais provēras kungs, viena minūte. Paldies priekšsādātē. Prezidenta Morsi un eh, musulmaņu brālības nodomi tagad ir pavisam skaidri konstitūcijas projekts par likumību savotu uzskata šarieta pamatu. Un prezidents ir eh, augstāks par likumu tagad. Badē kungs, um, kundze, musulmaņu brālības pārstāvis sacīja, ka viņas organizācija neatbalsta Izraels valsti demokrātiju, kuru iesāka. Um, uh, Arābu pavasaras, par ku, ar kuru Eiropa saistīja liels cerības, patiesībā ir iegriezusies nepareizā ceļa. Mums ir jāapzinās, kāda ir situācija un radikāli jāpārskata mūsu politika, mm, atbalstot demokrātisko pārēju, kas patiesībā tagad izrādās ir ilūzija. Jo vairāk tiek dots, jo vairāk tiek sniegts, kā sacīja Fīles kungs, mums patiesībā ir jāatbalsta tikai demokrātiskie spēki Eģipte. Liels paldies, Vigenīns kundze, pusotra minūte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 vēlmu paplašināt savas pilnvaras. Šiet, ka šiem cilvēkiem bija taisnība, šādu scenēriju mēs redzam ikdienas. Prezidents Morsi pavisam nopietni iet vēl tālāk nekā viņa priekštecis Mubaraks. Lēdijas Eštonas centieni Eiropas Savienības vārdā šķiet ir novaduši pie nevēlamiem rezultātiem. Tas nozīmē, ka ir jāmaina taktika. Radikālas izmaiņas ir jāizvērš. Pilnīgi skaidra nostāja pret bažas rosināšaniem signāliem, kas izskan no Ēģiptes. Tur tiek apdraudāta demokrātija un likumība, tiesiskums. Paldies, nākošais runātājs uz vienu minūti. Cēlas kungs. Kolegovia, Egypt je stále v revolučnom procese. Paldies. Kolēģi, revolūcija Eģiptē vēl nav nonākusi pie vēlamiem rezultātiem. Konstitūcija ir vērtību uh, un ticību cīņa. Nevar salīdzināt 1999. gada Eģipti ar šodienas Eģipti. Centrālās un Austrum Eiropas valstis atgriezās pie demokrātijas, bet Eģiptē demokrātisko tradīciju īsti nebija. Ja Ēģipte kļūs par tolerantu valsti, tad tas būtu sākums, pamats, uz kā veidot demokrātiju un pēc tam tiesiskumu. Man šķiet, ka Ēģipte uh, gūs lielāku sekmes nekā Eiropa, jo Eiropā šis process aizņem 200 gadus, jo Eiropa Eģiptei palīdzēs. Liels paldies, līdz ar to individuālie runātāji saraksts ir beidzies, tagad pārējiem pie brīvā mikrofona procedūras. Daudz runātāji nav pieteikušies, bet nosāksim nu ar mūsu draudzene Elenu Bazesku. Jums ir viena minūte un pēc tam mikrofonu izslēgšu. Paldies, priekšsēdētāji. Ēģipts prezidents eh, ir pasliktinājis eh, politisko situāciju Ēģiptē. Mēs cerējām, ka viņš to uzlabos, taču tas tiemžēl tā nav noticis. Eh, Mursijas lēmumi pastiprināt savas konstitucionālās pilnvaras varētu apdraudēt demokrātijas attīstību. Uh, Es atbalstīju uh, kustību, kas radās arā pavasara laikā, ieskaitot to, kas notika Ēģiptē, bet es nedomāju, ka viens autoritārais režīms būtu jā, jāatstāj, jāaizstāj ar citu. Un tieši šī Tādēļ, protams, ir labi, ka prezidents savu dekrētu atcēla, bet vajadzētu aicināt cilvēkus atturēties no vārdarbības. Vislabākais veids, e, kā likt sadzirdēt savu balsi, būs konstitucionālais referendums. E, jaunu konstitūciju pieņemot Ēģipte e, spērs jaunu soli pārējā uz demokrātiju. Paldies! Es atvainojos, šīs procedūras laikā zilās kartes nav paredzēts. Brīvā mikrofona procedūras laikā zilās kartes jautājums nevar uzdot. Nākamais eh, runātājs eh, Mahīkungs. Paldies priekšsēdētāji. Tie, kas pārmērīgi āgri eh, sacīja, ka arā pavasaris pārvērtīsies par drūmu ziemu, uh, Mm, to visu izraisīja šie te Mursijas centieni sagrābt sev vairāk eh, vāras. Un jauniešu un strādnieku eh, krasā reakcija parādīja, ka viņu vēl pēc brīvības nekur nav pazudusi. Eh, uzbrukumi demokrātiskās kustības aizstāvjiem arvien paplašinās ir skaidrs, ka uh, revolucionāros procesus var nosargāt un tas var uh, sasniegt galvenos mērķus, lai cīnītos uh, pret nabadzību, lai panāktu pensiju sistēmu, taisnīgākas algas. Šīs pamatiesības nevar sakaut kapitalistiskie politiķi no musulmaņu brālības un no armijas. Viņi vēlas eh, paturēt veco ekonomisko sistēmu un vēlas konstitūciju, kas balstās uz privāta īpašuma principiem. Paldies! Cavels kundzei vārds. Oh, you, oh, sorry. es nedzirdēju, ka jūs man devāt vārdu, priekšsēdētāja kungs, atvainojos. Κυρία Υπουργό. Priekšsēdētāji, par Eģipti runājot, situācija ir ļoti nopietna. Un mēs, protams, atbalstam armiju. Mums ir svarīgi nodrošināt a, uzticību. Ir ļoti svarīgi, ka pārējais posmā a, tiek nodrošināta aizsardzība. Ir ļoti svarīgi sniegt arī tehnisko atbalstu tiem, kuriem ir nepieciešama lielāka uzticība. Mūsu mērķis, protams, ir nodrošināt arī atbalstu, jo Uh, situācija ir ļoti nopietna. Cilvēki, kas iet uz ielām, viņi to dara ne jau ideoloģisku mērķu vadīt tikai, viņi to dara arī, lai vienkārši izdzīvot. Ministras kundze, ir ārkārtīgi svarīgi, ka mēs sniedzam ekonomikas palīdzību. Monis kundze, atvainojiet, ka te bija pārpratums. Un izskatās, ka tiek uzdots jautājums, vai arī jūs gribējat brīvajā mikrofo mikrofonā pieteikties. Lūdzu, vienu minūtu. Minuto. Creo que no debemos pasar por alto en esta tesitura de... Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi neaizmirst runāt par tautas nobalsošanu par konstitūciju un par to, ka referendums tika boikotēts. Ēģiptes varas pārstāvji teica, ka viņi varētu uzņemt Eiropas parlamenta delegāciju, lai sniegtu iespēju pašiem izvērtēt uh, situāciju, kurā tiek rīkots referendums. Manuprāt, šo iespēju mēs nedrīkstam neizmantot. Paldies! Thank you! Paldies! Un tagad Vispirms es vēlētos sveikt visus deputātus, kur atrodas zālē un kur mums klausās eh, pa internetu, saka jaunais priekšsēdētājs. Un tagad došu vārdu komisijai. Ai, nē, priekšsēdētājs atvainojas. Došu vārdu vispirms padomas pārstāvēji, lai apkopot debatas. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Eiro, Eiropas Savienība un Ēģipte vienmēr ir bijuši tuvi partneri daudzās sadarbības jomās. Mūs saist gan kopīga vēsture, geogrāfija, gan arī kopīga attīstības mērķi. Mēs vēlamies redzēt eh, mierīgas un draudzīgas past, līdzās pastāvēšanas iespējas. Ēģiptieši pirms eh, kāda brīža 11. gada janvārī izgāja ielās, lai skaidri un skaļi pieprasītu politiskas pārmaiņas un sociālekonomisko tiesību sakārtošanu. Eiropas Savienība ļoti ātri izteica savu viennozīmīgo atbalstu demokrātiskas valsts izveidai Eģiptē. Jā, līdz šim noietais ceļš ir bijis grumbām pilns, un tas būs sarežģīts un ērkšķains līdz pat brīdim, kamēr Ēģipte būs pilnībā nodrošinājusi demokrātisku pārvaldi, kas eh, visiem sniedz vienādas iespējas un cilvēktiesību izpildi. Jaunā finansiālā palīdzība, ko komisija šobrīd vēlas īstenot, šai finansiālajai palīdzībai ir jāatbilst Eiropas Savienības kaimiņa attiecību politikai, tai politikai, kura tika izveidota pēc Arābu pavasara notikumiem. Šim jaunajam skatījumam ir nolūks palīdzēt īpaši tām valstīm, kuras tiešām ir nostājušās uz politisku un demokrātisku reformu ceļa. Palīdzēt tām valstīm, kuras vēlas nodrošināt pastāvīgu attīstību un lielāku sociālo vienlīdzību. Mēs no Eiropas Savienības puses darīsim visu, lai šie principi tiktu īstenoti visās valstīs, kurās mēs sniedzam palīdzību šīs kaimiņa attiecību politikas ietvaros, protams, arī Ēģiptei. Ir jāatceras, ka lielākā daļa Eiropas Savienības programmu ir domāts, lai palīdzētu tieši eģiptiešu iedzīvotājiem un tieši riska grupām. Piemērs. Šogad mēs eh, pieņēmām lēmumu palīdzēt tām nozerēm, kuras palīdzētu izvairīties no jauniešu bezdarba, radītu jaunas darba vietas un veicinātu profesionālo apmācību Eģiptē. Un galvenokārt palīdzība tiek sniegta tieši nevalstiskajām organizācijām un vietējām pašpārvaldēm. Situācija Eģiptē šobrīd ir samērā neskaidra. Tā mainās ik brīdi, tā mainās ik stundu. Mēs visi esam viensprāts, ka Ēģipte ir ārkārtīgi svarīgs sadarbības partners mums, Eiropas Savienībai, un sadarbības partners svarīgs arī citām reģionu valstīm. Jau iepriekš di diskusijās izskanēja to, cik svarīga loma ir Ēģiptē spēlējama šajā reģionā tieši tuvo austrumu notikumu attīstībā. Mēs eh, saprotam, ka mums ir jābūt pacietīgiem, jo jebkuras pārmaiņas prasa laiku. Un tomēr mums ir jāiestājas par to, ka minoritāšu tiesību respektēšana un īpaši reliģisko minoritāšu respektēšana ir svarīga, un arī vienprātības veicināšana būs būtiskākais stūrakmens Ēģiptes demokrātijas ceļā. Tas pats attiecās arī uz cilvēktiesībām. Ēģiptes konstitūcijai ir jābūt eh, otram stūrakmenim. Tieši šo ziņu Eiropas Savienība vēlētos nodot mūsu Ēģiptes sadarbības partneriem. Turpināsim šo sadarbību. Šobrīd mēs debatējam par jaunu priekšlikumu tam dialogam, kuru mēs turpināsim ar Ēģipti. Kā jau Sanģentīnī kundze teica, mēs e, šeit nevēlamies izvēlēties megafona diplomāciju, diplomātiju, bet e, tas, ja mēs runājam skaidri, bet ne caur skaļruņiem, nenozīmē, ka mums nevajag viens otram uzklausīt. Eiropas Savienība atbalsta Eģiptes demokrātiskos centienus, un Eiropas Savienības un Eģiptes darba grupa, kā jau šeit izskanēja, tik <clears throat> pirmo reizi sapulcējās 13. un 14. novembrī. Un eh, mēs esam paredzējuši palīdzēt šai darba grupai veicināt eh, atbalstu tādās jomās kā finanšu investīcijas, turisms un, protams, eh, adekvāti piešķirt arī aizņēmumus un finanšu atbalstu. Šobrīd Eģiptē notiekošie nemieri nevar aiz, aizēnot šās darba grupas diskusijās panākto. Eiropas Savienībā ir unikāla iespēja palīdzēt Eģiptei nostāties uz Eģiptē tik svarīgo principu un vērtību ceļa, un tam ir nepieciešama lielāka Eiropas Savienības iesaiste. Noslēgumā vēlētos vēlreiz atkārtot, ka demokrātisks pārējais process un reformas ir ilgs ceļš. Tam ir nepieciešams smags darbs, pacietība un spītība. Eiropas Savienība turpinās atbalstīt Eiro, Eģiptes iedzīvotājus šajā svarīgajā, bet grūtajā pārēju periodā. Mēs atbalstam jūsu centību un izturību izturību ceļā uz demokrātiju, tiesiskumu, cilvēktiesību ievērošanu un labu pārvaldību. Paldies! Uh, Paldies! Kozako Markolis kundze. Un tagad nākamais darba kārtības punkts. Arī šeit mums būs iespēja uzklausīt informāciju no, no ārlietu pārstāvēs, un tagad runāsim par Izraels valsts.